jautājumu balsošana būs rīt 12.30. Tagad man ir paziņojums. Somijas iestādes mums ir paziņojušas, ka Pentels kungs ir iecelts eh, par deputātu Itāls kunga vietā, un tas būs eh, spēkā no šī gada marta. Un um, deputāts tātad iesniedz savu, priekš, savu mm, pieteikumu atteikties no deputāta mandāta ar šī gada 1. martu atbilstoši reglamentu 4. pantam, un tātad attiecīgi viņa vietā ir iecelts jauns deputāts.